onorevoli colleghi godātie kolēģi godātie kolēģi tādējādi noslēdzam debates šīs bija pēdējās debates ar uh, premjerministru uh, valdības vadītāju par Eiropas nākotni. Es uzskatu, ka tas bija ļoti svarīgi mums visiem. Mums, kā Eiropas parlamentāriešiem, ir ļoti svarīgi būt fronts pirmajās līnijās, lai mēs varētu runāt par Eiropas nākotni. Tad, nu, visu šo debašu rezultātus es uh, arī tad par tiem informēšu 9. maijā nākamajā Eiropadomas samitā. Rumānijā un pateicos visiem parlamentāriešiem, kuri ir piedalījušies šajās debatēs, kas uh, pauduši savu viedokli, uzskaitu, ka šī bija ļoti laba Eiropas parlamenta iniciatīva. Mēs norādījām tādējādi, ka Eiropas parlaments ir demokrātijas sirdī. E Liels paldies visiem un uh, veiksmi visiem, uh, priecīgas lieldienas un veiksmīgu vēlēšanu kampaņu! Uh, uh, Kolēģi, labu pēcpusdienu. Tagad sāksim uh, balsošanu. Pirms tam man ir daži paziņojumi. Dāvids Borelli pameto pie politiskām grupām nepiedarušo deputātu rindus un pievienojas Aldi grupai sākot ar 2019. gada 17. aprīli. Proceed, uh, votes, uh... Tagad turpināsim ar balsošanu. Pirmais punkts. Būtikofer kungs vēlas izteikties, vai tas ir reglamenta jautājums? Būtikofer kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais un 115. pāns mūsu procedūru noteikumiem vēlos pievērst Eiropas parlamentu uzmanību jautājumam, kas ir ļoti satraucošs mūsu Eiropas demokrātijai Kopš šīs nedēļas sākuma Facebook ir uh, uh, aktivizējis jaunu reklāmas politiku, kas uh, trauc Eiropas parlamentam un līdz arī Eiropas parlamenta politiskajām grupām izvērst Eiropas Savienības reklāmas kampaņu. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, parlamenta sekretārs, ģener ģenerālsekretārs uh, arī padomas un komisijas ģenerālsekretāri ir uh, nosūtījuši vēstuli protestējot pret šo jauno praksi, bet līdz šim Facebook nav reaģējis. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami, ka privātā kompānija kas kaut kur rīkojas no ASV birojiem, lems tagad, kā ir jāorganizē Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tas ir aroganti un absolūti nepieņemami. Es vēlos to atkārtot. Facebook tādēļ mēģina diktēt, runātāji pārtrauc priekšsēdētājs. Butikova kungs turpina. Mums ir pamatot tas tiesības veikt Eiropas Savienības reklāmas kampaņu, bet tagad jaunie noteikumi to traucēs. Aicinu kolēģus apvienot spēkus piedāvāju, lai Eiropas politiskās pārtījas apvienotos un uzrakstītu Zilkerburgam atvērtu vēstuli, izsakot savu protestu, pieprasot nekavējoties mainīt šos noteikumus. Paldies, Būtikofēra kungs. Esam pieņēmuši zināšanai un vēl divi deputāti vēlas izteikties ar reglamentu jautājumu, un tad turpināsim ar balsošanu. Tuinenens Holinštein kundz, lūdzu. Thank you very much. Dear colleagues. Paldies, dārgie kolēģi. Daudzi no jums prasa man, kāpēc es dālu šeit šīs zeltainās puķītes. Rītdien arī koridoros tās e, izdalīs. Daudzi no jums jau paņēma. Lūdzu, uzklausiet mani kaut uz brīdi. 19. aprīlī ir gada diena Varšavas geto sacelšanās. Mēs Varšavā vienmēr e, atceramies e, šo dienu ar šī. Ar šo dzelteno narcisi e, sūtīsim pilnīgi skaidru signālu, ka mēs kopīgi atceramies Varšavas geto notikušo un ka mēs nekad nepieļausim, lai šāda šausmas jebkad atkārtoties. Nekad vairs! Order, that... Tas nebija reglamenta jautājums, bet uh, tas uh, noteikti pelnīs uzmanību. Un, te... un tagad Kristīna par uh, reglamentu. Dank, Paldies, priekšsēdētāji! Inta dosie ir izņemts no darba kārtības Tāpēc vēlos pateikties jums šajā brīdī, pēc 30 gadiem darba šajā parlamentā. Mēs attiecībā uz tirdzniecības jautājumiem pēdējos mēnešos daudz ko, un gados daudz ko sasniedzam. Tad, kad mēs sākām, tad bija 12 dalībvalstis, tagad ir 28. Toreiz eh, pat eh, nebija plenārsēžu zāles, tagad mēs sēžam šeit. Es vēlos pateikties manai federālajai zemei, Lejasaksijai un Vācijai, ka es kā Vācijā nepiedzimusi pēc 25 gadiem varēju dzīvot Vācijā, varēju kalpot Vācijai un novēlu maniem pēctečiem labāko. Uh, visu labāko. Kolēģi, leposimies ar to, ko mēs kopīgi vai viens pret otru cīnoties esam sasnieguši, bet mēs esam sasnieguši. Paldies jums par visu, un es tiešām ceru, ka tik tiešām pastāv dzīve pēc parlamenta. Paldies! Thank you, kolēģi! Paldies! Un arī jums vēlu vislabāko un pēdējais runātājs. Ir reglamenta jautājumi, kas tādo kungs? Un tad sāksim balsot, lūdzu, kas tādo kungs. Paldies priekšsēdētāji, gribētu nāklajā reglamentu attiecībā uz 228. pantu un 237. pantu. At mēs balsosim par grozījumu attiecībā uz reglamentu. Šis ir pēdējā, šī ir pēdējā iespēja, kas ir pieņemta ar vienkāršo vairākumu. Un tad arī tas ir nepieciešams attiecībā uz šo ievilkuma interpretāciju nav panākt absolūtais vairākums janvārī par šo punktu interpretāciju, jo te ir uh, svarīgi juridiski jautājumi. Tas varētu radīt dažādas interpretācijas, bet uh, tas varētu arī uh, kompromitēt dažādas īstenošanu pār politisko grupu paziņojumiem attiecībā uz kopīgām politiskām orientācijām, kurš lēmi par to, vai tas tiek ievērots, vai tas ir Eiropas parlaments priekšsēdētājs, vai ir nepieciešama arī priekšsēžu konference ar vairākumu, ar konsensu. Kādas ir sekas? Izvērtējot neatbilstību un visbeidzot, kāds arī ir uh, jo tie, tiesiskie līdzekļi uz šiem jautājumiem neesam saņēmuši atbildes. Un visbeidzot, parlaments sasaukuma beigās un steigā mēs redzam, ka ir mēģinājums mainīt noteikums grupu veidošanai. Tas ir visjūtīgākais jautājums. Te ir ne tikai svarīgi juridiski neatbildēt jautājumu, bet tas arī vaina mūsu Eiropas parlamenta demokrātisko darbību. Šis ir uzbrukums demokrātijai. Es aicinu jūs man pievienoties un Eh, noraidīt šo interpretāciju. Jūs sakiet, jā, demokrātijā. Paldies! Kas tāldo? Kas tāldo, kungs? Kas tāldo, kungs? Esam ievērojuši reglamentu noteikumus. Es necitēšu 3. un 4. punktu 20, 228. avantā. Debates bija. Un tagad uh, balsošana. Pirmais punkts ir 32. Eh, punkta, 5. 32. panta 5. panta interpretācija, personāla balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad turpinām ar nākamo. Korau. Uh, ietekmes protokols ES un Dānijas nolīgumums par kritērijiem mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīgi par patvērumu pieteikumu izskatīšanu un Eurodak. Atkal personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Nākamais. Uh, Nika ziņojums pamat programmas apvārsnes Eiropa izveidu un dalības rezultātu izplatīšanas noteikumi. Balsosim par visu tekstu 203 CP1. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 203 CP2. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Trešais 2B. Kurš par? Pret? Atturas Pieņemts. Nākamais atkrīt. 205. Kurš pār? Atturas. Pret. Atturas. Noraidīts. 203 CP4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad 207. Kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. Tas nozīmē, ka tagad balsosim par 2 no 3 CP5 par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Sastais pants, pirmais punkts, 208. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad Sastais pants, septītais punkts, 209. Personāla balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 203 eh, CP6. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais 6. pāns 8. punkts. Atvainojiet, mana kļūda. Tagad balsosim par 66 CP1. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 203 CP7D un 66 CP2D. Par? Pret? Atturas. Pieņemts. 211 par? Pret? Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par 203 CP8, 71 CP1 Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Trešais ar 212 personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, ka balsojam par 4, 203, CP9. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par visu komisijas priekšlikumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Un tagad turpinām ar Ēlerkungu ziņojumu. Pamatprogrammas apvērsnes Eiropa īstenošanas programma 299. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 300. pār. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk komisijas priekšlikums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju 309. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tagad ejam tālāk. Pie Nikolā Dantī ziņojuma tirgus uzraudzība un produktu atbilstība. Viens balsojums par 214. Eh, personāla balsojums? Nē, Zola kungs. Mr. Zula, my apology. I... Zola kungs, atvainojiet, es jūs nepamanīju. Lūdzu, jums ir vārds uz uh, minūti. Paldies, priekšsēdētāji, godēties referenti, godētie kolēģi. Vēlos izteikties, lai lūgtu plenāru sēdē balsot par mūsu grozījumiem. Ar medīnu atbilst tikai 59. pāntam, 3. punktam Eiropas parlamenta regulā. Vēlos atgādināt, ka ieviešot pienākumu, minējot marķējumā produktu izcelsmi, veicina sabiedrības veselību un mazina negodīgus konkurences praksi. Tas tiesa, ka trialoga vienošanās jau satur ļoti daudz par uh, produktu atbilstību, taču. Kopš 2013. gada jau ir arī padoms noteikumi par šo made in. Uzskatām, ka Made in ir ļoti svarīga garantija uzņēmē darbībā pilsoņiem, patērētājiem. Parlaments vienmēr ir vairāk iestājies par Made in, un vēlreiz mums tas būtu šodien jāatbalsta. Paldies! Jā, es saprotu. Dantī, kungs, referents vēlas izteikties. Lūdzu, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man ir jāteic, ka mēs esam pret šo lūgumu. Iespējams, ka Dzulo kungs um, tik aktīvi nepiedalījās trialogos un īsti nesaprot, kādas grūtības mums bija, lai panāktu vienošanos pēc daudzu gadu darba, kas tagad ļaus tiešām izveidot uzraudzītu tirgu, nevis kā tas ir šodien, tāds tirgus, kur ir 32% uh, spēļu mantu, kas nav atbilstīgi un uh, arī ļoti daudz uh, elektrisko preču, kas neatbilst normām. Mēs ļoti ļoti smagi strādājām pie šī tiesību akta. Par to ir balsojis par arī Dzūlokungs un FDD grupa. Atbalstīja šo tekstu arī, ir, atbalstīja šo tekstu arī Itālijas valdība padome. Un ja Dzūlokungam un FDD grupai ir tik svarīga meidina uh, eh, norma, tad jūs varat to ieviest vēl padomas tekstā strādāt arī, lai dim. Uh, Majo kungs ministrs paveic to, ko mēs esam paveikuši arī savas valdības laikā. Līdz ar to noraidām Dzulokunga lūgumu. Paldies, Danti kungs, un tagad balsosim par Zulokunga priekšlikumu, balsotu par atsevišķiem grozījumiem, kurš par, pret, atturas. Noraidīts tādējādi balsosim par 2, 1, 4 personāla balsojums. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādēļ Dievs parlaments noslēdz pirmo lasījumu. Apsveicam! The... Tagad turpinām ar šaldemos ziņojumu. Taisnīguma pāruzmības veicināšana komerciāliem lietotājiem paredzētos tieši saistas starpniecības pakalpojumos. Personāla balsojums 142 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tādēļ Eiropas parlaments noslēdz arī pirmo lāsējumu, apsveicam. Un tagad uh, Daltona kungs ziņams ēs patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāk izpildu un modernizēšana. Redzu, ka uh, Tuns kundze vēlas izteikties. Lūdzu, vienu minūti jums. Um, unfortunate... Diemžēl šī direktīva neatrisina karstāko jautājumu saistībā ar um, produktu divējādu kvalitāti. Šeit ir vesela virkne uh, atkāpju, kas ļauj pārdot atšķirīgus produktus praktiski identiskās e, iepakojumos, un um, parasti patērētājiem tad ir jāpierāda, ka pret viņu nav izturējušies taisnīgi. No 25 dalībvalstīm vairāk kā 100 deputāti ir parakstījuši šo grozījumu, ar kuru netiktu atļauta šī aizliegtā praksa. Es aicinu jūs balsot individuāli par iesniegtiem grozījumiem. Paldies! Paldies, vai e 38 e, deputāti, kas atbalsta šo lūgumu. Ja 38 deputāti, kas atbalsta šo, tad lūdzu piecelieties. I think that, uh, I, I think we can, uh, Support, uh, the... Jā, es domāju, ka ir uh, krietni lielāks atbalsts par 38 deputātiem. Daltona kungs vēlas izteikties, lūdzu, vienu minūti. Thank, thank you. Paldies, priekšsēdētāji deputāti, mēs milzīgu laiku pavadījām vienošanās panākšanā. Šis ir gala variants, par kuru vienojas visas grupas, visas grupas. Mums ir jauni noteikumi par kvalitāti, kas atrisina jūsu bažas. Jebkurš grozījums, kas tagad tiks pieņemts, nogalinās burtiski šo dosjē. Un tas nozīmē, ka daudzās jomās šis regulējums nestāsta spēkā. Mums jau ir vienošanās, laba vienošanās. Es aicinu parlamentu atbalstīt šo vienošanos, lai šīs tiesība akts stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Labi, paldies. Tagad balsosim par Tunas kundzes priekšlikumu personāla balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Jim, what you Noraidīts, kolēģi. Tad nebalsosim par 111 grozījumu. Par vienošanos personāla balsojums tagad lūdzu sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādējādi parlaments noslēdz savu pirmo lasējumu. Apsveicam Daltonu kungu. Turpinām jūzo ziņojums ēs riska novērtēšanas pārdzimība ilgspējīgi pārtiks aprīts ķēdē. Viens balsojums. Personāla balsojums par grozījumu 171. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādēļ Eiropas parlaments noslēdz savu pirmo lasījumu. Apsveicam. Jūzo kundzi. Un tagad balsosim par uh, Luisa de Grandes Paskuāla ziņojums papildu aizsardzības certifikāts zālēm. Uh, Grandes Paskuāla kungs vēlas izteikties, vai tas tā ir? Nē. Tādā gadījumā balsosim par uh, 32. grudiem lūdzu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grandes Paskuāla kungs tagad vēlas izteikties, lūdzu, uz priekšu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pavisam īsa. Gribu tikai pateikties Eiropas parlamentam par šo sasniegto rezultātu. Esmu pārliecināts, ka tas noteikti nāks par labu uh, sabiedrības veselībai. Paldies arī ēnu referentiem par sadarbību, par prasīgumu un tas ir uh, ļoti labi, un paldies par visiem, kas sadarbojās, lai mēs varētu vienoties. Paldies visiem arī Eiropas, visam Eiropas parlamentā pēc 15 gadu darba. Es uh, pametu parlamentu, paldies par sadarbību visiem kolēģiem. Un man arī bija ļoti liels gods uh, strādāt šeit Eiropas parlamentā. Ticu Eiropai. Un ka šai laikā nav kļuvusi sliktāka. Un paldies arī visiem, ar ko sadarbojos šo, šogad laikā. Atceros arī visus. Atceros Anna Mercedes, Anna Karēnu, Aleksandru. Paldies! Visu labu! Mr. De Grandes Pascal, may I wish you all... De Grandes Pascal kungs arī jums vēl visu to labāko apsveicu, un, jo parlaments ir noslēdz pirmo lasījumu par jūsu ziņojumu. Un tagad Salīnīkums ceļojums Savienības kosmosa programma Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūra. Bienkovskas kundze komisāri vēlas izteikties. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Paldies. Šī ir ļoti nopietna lieta. Mēs gribam stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas kā otrā lielvara kosmosā. Gribētu paziņot, ka dalību valstu nostāja runājot par šiem jautājumiem no dažādiem aspektiem. Šis teksts tiks izsniegts Eiropas parlamenta dienestiem. Paldies! Paldies! Jā. Turpinām ar balsojumu par 230. grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts 229. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 228. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Apsveicam Salīnī kungu. Un tagad turpinām digitālā Angelika Mlīnāri digitālās Eiropas programma laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam. Komisārs kundze vēl, vēlreiz izteikties, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Šeit ir apņemšanās pirmoreiz īstenot digitālās kapacitātes un infrastruktūras izveidi svarīgās jomās, piemēram, mākslīgā intelekta, kiberdrošības un citās jomās. Komisija vēlētos teikt sakojošo. Komisija nevar piekrist transferu un resursu izdalīšanas jautājumam. Šīs maiņas nav saskaņotas ar citiem tiesību aktiem. Komisija vēlētos uzsvērt, ka horizontālā pieeja šeit ir nepieciešama runājot par nākošo. Uh, paldies! Paldies, komisārs Kundze. Turpinām ar balsošanu. 206 grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts apsveicu Nināru kundzi. Turpinām ar Gīgold kungu ziņojumu programma fiskāli sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā. Ceturtais grozījums. Par visu tekstu, kā tur iesniegus komiteja, kurš par pret atturas Pieņemts. Tagad komisijas priekšlikums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tagad turpinām ar Gebrandī ziņojumu vidas un klimata pasākumu programma LIFE. Komisāri Bienkovski vēlas izteikties, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Šis priekšlikums ir nācis īsti laikā, kad Eiropas pilsoņi, sevišķi jaunieši, protestē uz ielām, prasot aktīvāku rīcību vidas aizsardzībai. Eiropas institūciju lēmumi šai ziņā ir ļoti atbilstoši, taču komisija vēlētos teikt, pirmkārt, lai logo uzturēšana ir pret horizontālo pieeju šādām programmām. Komisija uzskata, ka trūkst iemeslu pārbaudas procedūrai un uzskata, ka programmas ilgums nesaistās ar nākošā finanšu perioda iespējama citu programmu. Paldies, komisārs Kunz. Tagad par visu tekstu 105 CP1. E Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 108. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad turpinām. 41, 100. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts viens no deviņi, kurš par pret atturas noraidīts. Tas nozīmē, ka turpinam 42. kurš par pret atturas pieņemts 110. Personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 111 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 112. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts 105 CP4. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts 113 par. Pret. Atturas. Noraidīts 51 CP par. Pret. Atturas. Noraidīts 105 CP5 par. Pret. Atturas. Pieņemts 106 par personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 107 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad, tagad komisijas priekšlikums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Gebrandi kungu. Un tagad uh, Vaidenholcera un Hautals ziņojums programma Tiesiskums. 78 P1, kurš par pret atturas pieņemts 78 CP2 par pret atturas pieņemts 78 73 par pret atturas pieņemts. 78 CP4 par pret atturas pieņemts. 78 CP5 par pret atturas pieņemts. 78 CP6 divās daļās. Pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad komisijas priekšlikums personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzām balsot. Pieņemts. Kolēģi, pirms pēdējā ziņojuma šī ir pēdējā reize, kad es vedu balsošanu, es gribētu uh, pateikties visiem. Esmu bijis divi ar pus gadus uh, šeit priekšsētājs vēl jums uh, veiksmi vēlēšanās un arī tie, kas nepiedalīsies vēlēšanās, lai arī veicas tālākajās gaitās. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Aplausi ir jums. Un tagad Valero kundze ziņojums programmtiesības un vērtības. 116 grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Viss teksts 115. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad vairākas starpparlamentārās delegācijas. Punkts darba kārtībā parlamenta sadarbības delegācija, delegācija apvienotajās parlamentārajās komitejās un delegācija parlamentārajās sadarbībās komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblējās skaits. Priekšsētā konference ir uh, klājā ar priekšlikumu, kurš ir par. Precizējuši pirmais punkts um, B5 oriģināla teksts. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par priekšlikumu lēmumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Liels paldies, kolēģi. Turpināsim ar uh, balsošanas skaidrojumiem. Tad uh, aicinātu tos, kuri nepiedalās skaidrošanā, klusējot pamest zāli. Kolēģi, lūdzu, pametiet zāli klusumā, lai mēs varētu turpināt ar balsošanas skaidrojumiem, lai varētu respektēt visus tos, kur izteiksies. Sāksim pēc uh, minūtes. So once again, uh, thank you to those that are leaving. Paldies tiem, kas dodas prom no plenārsēžu zāles, lai mēs varam tagad sākt balsojumu skaidrojums. Pirmais ir Dana Nikas ziņojums pamatprogrammas apvārsnes Eiropa izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi. Pirmā runās Maieres kundze. Viena minūte. Thank you, Mr. President. Mrs. Maier, just a second. Mājams kundze, lūdzu uzgaidiet. Vēlreiz vēršos pie deputātiem. Ļoti pieklājīgi atgādinu deputātiem, kas eh, nepiedalās balsojuma skaidrumos, doties projām no plenāras svežu zāles. Jūs varat turpināt sarunas ārpus tās. Mājams kundze, lūdzu. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji. Smadziņu aizplūšana. To nevar uh, arī Eh, novērtēt par zemu saskaņā ar pētījumiem. ES finansējums ļoti svarīgs, lai veicinātu sadarbību un piesaistītu labākos zinātniekus. Apvārsnes 2020 nozīmē to, ka zinātnieki varētu izveidot prototipus eh, un eh, doktoranti citā universitātē pēta modernākās tehnoloģijas. Mēs runājam par uh, sekmīgo programmu apvārsnes eh, nākamajam plānošanas periodam. Tas varbūt Britu valdībai eh, ir pārāk tāls eh, laika punkts, kas šobrīd izskatās, ka Britu valdība darbojas daudz vairāk īstermiņā, bet mums ir jādomā arī par atklājumiem zinātnē. Reputāciju ir grūti iegūt un viegli pazaudēt. Paldies! Tālāk Palmerkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Apvārsme finansējums manā reģionā ir eh, devis miljoniem eh, britu mārciņu atbalstam pētniecībai un uzņēmējdarbībai reģionā. Šis ir ļoti svarīgs finansējums, tāpat kā es finansējumu programmas daudzu gadu garumā ir veicinājuši ekonomisko attīstību un tādas sociālās programmas kā pieaugušo izglītošanu Tagad Britu valdībai būs jāizstāj šīs programmas tādā pašā apmērā, nekas mazāks netiks akceptēts. Ja miljonus var atrast eh, Brexitam bez vienošanās, tad ir jāatrod tāds pats finansējums, kā līdz šim tika sniegts, nekas mazāk netiks akceptēts. Palikt vai aiziet, bet manam reģionam ir jāsaņem arī turpmāk taisnīgā daļa no finansējuma, un to mēs arī centīsimies panākt. Paldies! Tālāk Devas kungs. Paldies priekšsēdētāji! Apvārsnes 2020 ir bijis viens no svarīgākajiem eh, pētniecības eh, instrumentiem ilgu laiku, un tā kā šī pēdējā reize, kad es uzstājos šajā sasaukumā, tad vēlos eh, pateikties visiem, ar kuriem pēdējos 20 gadus esmu strādājis šeit, cīnoties par finansējumu pētniecībai. Īpaši vēlos pateikties šiem cilvēkiem - Suzana Kēra, Bens Hārlan, Rianans Prais, Darēls Hamiltons, Ingrid Vasle, Lingai, Amon Antodien, Edvards Robinsons un Daniels Hamons. Viņi ir palīdzējuši panākt eh, šos sasniegumus Eiropas parlamentā un palīdzējuši man. Paldies Devas kungam! Tālāk Šeinfelda kungs, viena minūte. Paldies, priekšsarētāji. Apvārtsnis 2020 Eiropai. Nu, nosaukums jau vien ir lielisks. Uzreiz ir uh, skaidrs uh, tāds skats uz vienotu, konkurētspējīgu Eiropu globālajā līmenī, inovatīva Eiropa. Šī programma ir arī pelnījusi to, lai mēs viņu atbalstītu ne tikai saistībā ar miljārdiem, kas tiks iepludināti šajā programmā. Eiropas parlaments vēlas nonākt pie skaitļa 120 miljārdi. Izcelšu divas lietas, kaut arī šeit būtu daudz, kas eh, pieminams. Mazo video uzņēmumu loma ir ļoti būtiska. 70% no līdzekļiem iet ja tieši šajā virzienā. Un otrkārt, ir eh, jāatrisina problēma ar trūkstošajām investīcijām. Ir valstis, kurām inovācijai ir daudz līdzekļu, un ir citas, kas saskaras ar būtiskām problēmām šajā jautājumā. Un tagad mēs kaut ko varam darīt. Paldies, Zahardilkungs, tālāk. Paldies. Paldies. Paldies par iespēju runāt. Man patiešām iepriecina, ka pēdējais ko es šeit daru, ir pozitīvs. Atšķirībā no citām uzstāšanās reizēm, kuras galvenokārt visu kritizēju, šai gadījumā es varu paslavēt, jo apvārsnes ir tieši tāda programma, ko mums vajadzētu atbalstīt, ja mēs gribam veidot inovācijas un nodarboties ar pētniecību. Vienošanās par šo programmu ir laba, un es ceru, ka tā būs pietiekami ambicioza arī finansu ziņā. Gribu arī teikt, ka, ja nerunājam par Lielbritānijas aiziešanu, varbūt Lielbritāniju tomēr vajadzētu kaut kādā veidā iekļaut šajās programmās. Paldies! Pospešī! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī mani iepriecina šī vienošanās, jo katrs eiro, kas ir ieguldīts pētniecībā, ir labi iztērēts. Tāpēc provizoriskais prezidentskāžu vienošanās ir pozitīvi vērtējama. Arī apjomi pieaug finansu ziņā, tas arī ir labi. Gribētu arī piezīmēt, ka naudas plūsma ir smalkāk sadalīta, būs vairāk ieguldījumu saistībā ar klimata pārmaiņām, veselības industriju un daudz ko citu. Ja Eiropa vēlas turēties līdzi citām pasaules valstī, tad nepietiek tikai ar nacionāliem līdzekļiem, bet nepieciešama Eiropas finansējuma klātbūtni. Paldies! Paldies, Kaputokungs, jā, liels paldies apvārsnes Eiropai ir noteikti visambiciozākā programma uh, pētniecības jomā. Tas ir ļoti svarīgs signāls. 35% investīcijas atvēlēt uh, vidē draudzīgām tehnoloģijām, 30 uh, miljonu eiro, kas ir atvēlēti laikam no 21. līdz 27. gadam. Uh, Ir jākoncentrējas uz konkrētiem mērķiem, pilsētu dekarbonizāciju, kā arī īpaši koncentrēties uz specifiskiem tematiskiem mērķiem. Tad arī ir ļoti svarīgi atsaukties arī uz uh, to, lai uh, tirgu not nāktu visdaudzsološākās tehnoloģijas, palīdzētu jaunu uzņēmumiem, lai varētu attīstīt viņu idejas. Un vienīgā negatīvā lieta, tad šī vienošanās nav pilnībā izslēgus fosīlo kurināmo no pētniecības investīcijām. Iespējams, ka tomēr ņem attiecībā uz nākamām paudzēm tas bija jādara. Un tagad Kostas kundze vienu minūti. Atvainojiet. Ļoti atvainojiet. Lasot sarakstu, jā, lūdzu vārds jums. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Jā, domāju, ka tās ir lieliskas ziņas, ka mēs apstiprinām uh, apvārsni Eiropa, 20 miljārdi, ko piedāvā Eiropas parlaments. Ceru, ka ministru padome arī to atbalstīs, jo tiešām te runē par to, ka ir jāinvestē zināšanās, inovācijās, Eiropas konkurētspējā, iekļaušanā. Esmu ļoti laimīga, īpaši par diviem jautājumiem. Esam arī sasnieguši to, kā tekstā ir iekļaut arī sociālās un humanās zinātnes, kā arī viss, kas ir saistīts ar globāliem industriāliem izaicinājumiem risinājumiem. Šīm aspektam jāiet roku rokā ar pētniecību. Un tad arī mēs esam sasnieguši, un tas ir tiešām kultūras komitejas sasniegums par to, ka ir iekļauts tematiskais klasteris ar nosaukumu kultūru, iekļaujušās sabiedrība, tam ir atvēlēts pusotras miljārdas, 45% jāatvēlēti kultūras kreatīvai nozarei, un būs arī jaunais uh, kultūras mantojuma uh, mantu, kultūras mantojuma programmu, un tas tiešām stiprina Eiropas um, pēdu. Nu, tagad Henan kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. No kurienes nāk šī doma, ka politiķi un ierēģi ir tie, kas nolēmi, kur tērēt naudu pētniecībai? Es biju žurnālists, un man vienmēr likās interesanti, kurš ko atbalsta un parasti rezultāti nekad nav bijuši. Lielie tehnoloģiskie izrāvieni, kas ir mainījuši mūsu dzīvi, mobīlie telefoni un daudz kas cits, vai tas ir bijis atkarīgs no valdību līdzekļiem? Nē. Mēs esam nonākuši tādā stāvoklī, ka mēs prasam naudas saņēmējiem, vai būtu labi, ka jūs finansētu. Nu, protams, viņi saka, labi, jo viņi taču iegūst šos līdzekļus. Vai tas ir labākais veids, kā tērēt naudu, kas ir ierobežota? Es, protams, esmu par to, lai tērētu naudu izglītībai, taču, ja locekļi šeit parlamentā saka, ka tam būs labs rezultāts, es nezinu, vai tā būs. Paldies! Tagad ejam uz nākošo punktu. Kristina Ēleres ziņojums apvārsnes Eiropai īstenošanas programmu. Hanan kungs atkal. Paldies! Mana pēdējā runa šajā sesijā gribētu pateikties jums un tulkiem un visiem pārējiem par palīdzību. Un paust savu frustrāciju ka trīs gadus pēc Brexita un vēlēšanām, kurās 85% britu parlamentārieši apsolīja Brexit, mēs esam nonākuši vēl vienā, pie vēl vienām Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanām Lielbritānijā. Paldies! Dante kundze tirgus uzraudzība un produktu atbilstība. Viens runātais Mitsi kundze. priekšsēdētāja kungs. Jaunie produkti, kosmētika, tam visam ir jābūt drošam, bet vienmēr tas tā nav. Bieži vien produkti tirgu ir visai riskanti mūsu veselībai. Un vienīgais produkts, kas ir pieejams tirgu parasti, tam vajadzētu būt drošam, ražotam Eiropas Savienībā. Tāpēc ir nepieciešami noteikumi un to ievērošana, kā arī uzraudzība, lai viss atbilstu esošajiem standartiem. Mums ir nepieciešama Eiropas likuma vide, kas aizsargā patērētājus. Viņiem pērkot šos riskantos produktus. Balsoju par šo tiesību aktu, kas uzlabos šo situāciju patērētāju veselības drošību. Jaunie notiekumi aizsargās patērētāju veselību. Paldies! Daltona ziņojums - patērētāja tiesība aizsardzība. Viens no lielākajiem jautājumiem Runājot par patērētāju tiesību aizsardzību, ir jautājums par to, ka mēs nevaram iegādāties biļetes uz pasākumiem, jo tās ir uzpirkuši spekulanti. Dalība valstīs šo jautājumu atrisināt ir pagrūti. Lielbritānijā arī nepieciešami jauni likumi, un Eiropā tas nepieciešams. Viens veids, kā to risināt, būtu otrreizējo biļešu mājaslapu aizliekšana. Meklējot šorīt dažādus māksliniekus, pirmie rezultāti Google faktiski ir šīs otrreizējās vietnes, tāpēc es aicinu parlamentu un komisiju uh, risināt šos jautājumus. Paspišīla kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēc ilgām šaubām es balsoju par. Tas, protams, nav perfekts risinājums runājot par divējādās kvalitātes pārtikas produktiem. Grozījums mēģināja šo situāciju mainīt, Diemžēl tas nesaņēma pietiekami daudz balsu, un man par to ir žēl. Kompromiss ir tāds pusceļa risinājums, lai jaunajās dalību valstīs vienas kvalitātes produkti ir tiktu pārdot par vienu cenu. Taču domāju, ka nākotnē Eiropas parlaments un komisija – šo jautājumu risinās. Un ja mēs patiešām redzēsim, ka kompromiss nav pietiekams, tad tiks spērti nākošie soļi. Kaut jūsu pārredzamība un ilgspēja pārtiks aprits ķēdē. Paldies! Preču certifikācija ir jēga tikai tad, kad apstiprinošā institūcija piešķir šo certifikātu un jau šai institūcijai nepieciešama atbildība, un viņus arī var saukt pie atbildības, ja viņi kļūdas. Ne... Nu, Bet, ja nevar pret uh, šo institūciju vērsties, tad tam īsti nav jēgas. Jo ir tie, kas grib mācīt citus par to, kas būtu ēdams, kas nav ēdams. Šī direktīva ir ārkārtīgi vispārīga. Un te mēs varam lasīt, ka nu, viss ir labi aizdara laicīgi, taču nav nekādu konkrētu pasākumu, tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies! Un Pēdējais ziņojums, par ko būs skaidrojumi. De Grandes Paskvāla. Ziņojums papildu aizsardzības certifikāts zālēm. Parīkungs, vienu minūtu lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Nos dias que correm, 70% dos medicamentos. Paldies! Liels procents zāļu Eiropas Savienībā ir tās augtās ģeneriskās. Tas nozīmē, ka šis tirgus augs, un tas, protams, ļauj mums iekonomēt, patērētājiem iekonomēt, tāpēc atbalsoju par. Runājot par papildu aizsardzības certifikātu, ir ārkārtīgi svarīgi panākt, lai Eiropas kompānijas turpinātu šo zāļu ražošanu, tāpat to kvalitātes noteikšanu, un lai tirgū nebūtu piegāžu pārtraukumi. Ir ļoti svarīgi arī paraudzīties uz uh, eksporta jautājumu uz trešajām valstīm, lai tas tiktu īstenots, ievērojot labāko praksi, tāpat arī jādomā par vidas aizsardzības tiesībām, sociālajām tiesībām. Šis ir paplašinājums, kas atļaus cilvēkiem iegūt labākas ieņēmumus no saviem investīcijām, un ir svarīgi, lai šis jautājums tiktu risināts. Eiropai ir jābūt vienotai globalizētā pasaulē. Uh, kas kļūst aizvien konkurētspējīgāk, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs stimulētu Eiropas Savienības farmaceitisko industriju. Kaputo kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jaunais regulējums attiecībā uz uh, medicīniskajiem produktiem ļaus uh, uzņēmumiem paplašināties, un uh, tas arī uh, palīdzēs veidot jaunas darba vietas un gūt papildus ienākumus, tāpat arī rūpēties par ilgtspējību, tādēļ, ka šobrīd pastāv smaga konkurence attiecībā uz uh, valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, un dažkārt tas noved arī pie uzņēmumu pārvietošanās, un tāpēc ir jāraugās, lai tas uh, nen nenotiktu tik bieži. Šo medikamentu ražošana nozīmēs arī to, ka tiks nodrošināta labāka aizsardzība, tāpat arī tiks atvieglots eksports, jo dažkārt patenti ir beigušies vai pat nemaz nekad nav bijuši. Un tas nozīmē, ka tirgu būs pieejamas labākas zāles, kur dažkārt patenti tiek ignorēti. Paldies, un tagad pārtraukums līdz pulkstens 15.00.